Tādējādi šīs izmaiņas ir pieņemtas, un mēs skatīsim šo punktu trešdienas sēdes beigās. Mums ir vieta atlikusi mūsu darba kārtības eh, trež, eh, pašās beigās attiecībā uz trešdienas sēdi. Tālāk. mēs varam pāriet pie pirmā punkta mūsu šīs dienas darba kārtībā. Tas ir kopīgās debatas par Eiropas Savienības un Marokas partneru attiecību nolīgumu zivsaimniecības nozerē. I'm not sure of that, but still. Tātad, kolēģi, ja jūs vēlaties e, iziet no zāles, tas varbūt nav tas labākais risinājums, bet tad, ja jūs to darat, tad dariet to ātri. Mēs jau gribētu labāk, lai jūs palikt ar mums turpmākajās debatēs. Bet lūdzu, neuzsāciet kuluāru diskusijas sēžu zālē. Mm. Okay, uh, dear friends. Dārgie draugi, sāksim diskusijas. Kolēģis Karls Haglons. Jums, dārgo kolēģi, ir divas iespējas. Jūs esat uh, referents un autors, vai jūs vēlties izmantot uh, abus šos runāšanas laikus, gan kā autoram, gan kā referentām. Jā, tātad jums kopumā ir sešas minūtes. Referenta kungs, vārds jums. Thank you, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Es izmantošu šo iespēju un uh, iepazīstināšu ar abiem uh, punktiem. Sāksim vispirms ar uh, rezolūciju, kur sagatavoju es kopā ar eh, savu kolēģi Frāgenskundz. Tas attiecās uz eh, patreizējo nolīgumu ar Maroku. Mēs jau vairāk kārtīgi esam apsprieduši šo jautājumu pēdējā gada laikā šeit parlamentā, un Man ir prieks, ka mums ir izdevies vienoties eh, um, politisko grupu starpā par šīs rezolūcijas saturu. Es zinu, ka cirkulē arī alternatīvās rezolūcijas, te, eh, bet um, galvenais mērķis ir uh, pilnveidot un uzlabot šo nolīgumu ar Maroku, un uh, man ir prieks, ka mums izdevās uh, um, vienoties par to, uh, ka turpmākajiem nolīgumiem ir jābūt gan ekonomiski, gan arī ekoloģiski uh, dzīvotspējīgiem labējīgākiem nekā tas nolīgums, kas ir šodien. Es esmu pārliecināts, ka vairākums deputātu atbalstīs šo rezolūcijas projektu. Um, tālāk attiecībā uz manu ziņojumu par šo jautājumu. Šis jautājums Ilsainicības komitejā ir uh, skatīts jau ilgāku laiku, un es uh, gribu norādīt, ka rezolūcijā ir nepārprotam norādīts, ka patreizējais režīms nav apmierinošs un mana sākotnējā rekomendācijas iesaistības komitejai bija nepiekrist šim nolīgumam. Iemesli ir mm, izskaidroti rezolūcijas uh, pavadrakstā. Uh, Es uzskatu, ka šis partnerības līgums ir jāskat kā zivsājumniecības partnerības līgums, kurš dot labumu abām līgumslēdzēju pusēm. Diemžēl mūsu priekšā esošais mm, nolīgums um, ekonomiski nav dzīvot spējīgs. Novērtējuma ziņojumā ir skaidri norādīts, ka tas gulsies kā smags sloks uz Eiropas Savienības nodokļu maksātāju pleciem atdeve no šī nolīguma ir negatīva. Daudziem citiem nolīgumiem šie atdevi ir piemēram 40% pozitīvi, kamēr um, šis nolīgums uh, ir ar negatīvu bilanci. Bez tam vēl ir arī ekoloģiskie aspekti, kas man uztrauc visvairāk. Pamat e, principi darbs, uz ko uh, balstās uh, partnerības nolīgums zivsaimniecībā, ir tas, ka nozvei tiek veikta attiecībā uz uh, krāj, uz, uz zivju krājumu uh, pārpalikumiem. Bet, uh, diemžēl, patreiz uh, tas netiek darīts. Um, deviņi no, no deviņu um, sugu krājumi uh, tiek uh, pārmērīgi izmantot. Līdz ar to um, šis nolīgums ir pretrunā ar uh, tiem pamatprincipiem, pēc kuriem mēs slēdzam nolīgumus jūsu saimniecības nozarē. Tādēļ arī uzskatām, ka šis nolīgums ir jāmaina. Bez tam es uzskatu, ka ir nepārprotams skaidrs, ka rezolūcija ir jāpieņem, lai parādītu arī mm, komisārei, kur ir šeit, ka um, mēs atbalstam labāka nolīguma pieņemšanu, uh, kur tiktu ņemtas vērā arī tās problēmas, uh, kas ir aprakstītas uh, pēcnovērtējuma ziņojumā. Tāpat gribētu norādīt, ka parlaments uzskata, ka darbs pie šī jautājuma nav bijis tas vieglākais. Uh, jo parlamentām ir pienākums dot piekrišanu e, šādiem nolīgumiem, kā to nosaka Lisabonas nolīgums. Līdz ar to tas ir mūsu pienākums un arī atbildība iz, izvērtēt šos nolīgumus un to tekstus, un ņemot vērā uh, to, ka divas komitejas ir sagatavojušas atzinumu par šo nolīgumu, ir skaidrs, ka patreizējo režīmu mēs nevaram atbalstīt, tādēļ mēs balsosim pret to. Uh, Gā arī um, budžeta komiteja um, ieteica nepiekrist patreizēji piedāvātajam uh, režīmam šajā nolīgumā. Zivsaimniecības komitejā mums bija ļoti tuvs balsojums par un pret, uh, nu, un tomēr svaru kausi nosliecās par labu ziņojumu atbalstīšanai. Bet es gribētu aicināt uh, kolēģus uh, rīkoties atbildīgi, izmantojot Lisabonas līguma piešķirtās pilnvaras un atzīmēt to, ka mēs aicinām slēgt līgums nākotnē ar Maroku, um, jo mēs gribētu, lai šie partneri mūs uztver nopietni, bet mēs nedrīkstam būt pārsteidzīgi. Noslēgumā es gribētu pateikt visiem kolēģiem par sadarbību, strādājot pie šī jautājuma, un gribētu pateikties par konstruktīvo dialogu, un es esmu pārliecināts, ka mēs šo jautājumu tikpat konstruktīvi arī varēsim atrisināt nākotnē, naraugoties uz atšķirīgajiem viedokļiem. Paldies! Thank you, kolēģi! Paldies, kolēģi! Turpin priekšsēdētājs! Kārmen Fragais tevis kundze, arī kā referenti. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Diemžēl Ragas kundzes mikrofons nav labā stāvoklī. Mēs eh, vēl nesam. Uh, vien, visu izsmēluši saistībā ar sarunu mandātu. Eh, Zvejas eh, flotei būtībā ar to nav nekādas darīšanas, bet eh, tā ir jānes sekas. Mēs nevaram akceptēt situāciju, kāda tā ir pat laban, un tāpēc mēs nevaram izteikt pozitīvu viedoklu. Rietumsahāra eh, tiek pieminēta un e, zvejniecība. Es gribētu atgādināt, ka jau 2006. gadā tika noslēgts Eiropas Savienības un Marokas eh, zivsēmniecības e, līgums. Un diskusija toreiz veidojās tā, ka parlamentam bija ļoti cieta nostāja saistībā ar Rietumu Sahāras iedzīvotāju un e, norādīja arī uz nepilnībām šajā te līgumā, kas arī parādīja savas sekas uz e, realitāti. Uh, E, tomēr e, zvejniecība vien to nepalīdzēja atrisināt. Mums ir jāskatās e, tālākā attiecību perspektīvā, runājot par Māroku. Mēs atkal īsi pirms protokola darbības beigām uh, atkal nezinām, kāda īsti ir situācija visā pilnībā. Tomēr eh, mēs esam aktīvi, mēs esam uzņēmušies iniciatīvu eh, kontaktos ar Marokas iestādēm un sagatavojuši rīcības plānu, kurus pagājušajā gadā Marokas iestādes Briselē saņēma. Hāglūda kungs, eh, Aldes grupas vārdā un arī manas grupas vārdā Mēs uh, sagatavojam uh, priekšlikumus, kas uh, pieprasa jaunus pamatus, izstrādi, kas sāk jaunu dzīvi. Un es gribētu, lai komisija to atbalsta. Paldies! Paldies kolēģei Fragai Estevicai un tagad 5 minūtes kolēģei Damanakī. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Priekšsēdētāja kungs, ko tātī deputāts, cienītās dokumentētas. Es augstu vērtēju šo iespēju paust jums savu vērtējumu šai pašreizējā situācijā un arī vēlos uh, sniegt ieskatu savā nākotnes skatījumā, kāds varētu būt šis nolīgums. Sāksim ar pašreizējo situāciju. Jūs, ņems, jūs tagad lemsiet, vai pašreizējais protokols var tikt noslēgts vai nē. Atbildīgā komiteja ir pieņēmusi labvēlīgu lēmumu, taču es zinu, ka daudzus no jūs tas nepārliecina. Ļaujiet man izskaidrot mūsu nostāju. Kā jūs zināt, šis viena gada pagaida protokols vienošanās ar Maroku tika panākta šā gada februārī pirms iepriekšējā protokola beigām, termiņa beigām. Es esmu pārliecināta par to, ka šis lēmums bija pareizs. Pat tagad es uzskatu, ka mēs rīkojāmies pareizi. Kāpēc? Tāpēc, ka pagaidu protokols mums eh, sniedza laiku risināt tos juridiskos un politiskos jautājumus, kas saistīti ar Rietumu Sahāras teritoriālo ūdeņu, ar zvejošanu šajos ūdeņos. Mums arī ir tagad iespēja panākt, eh, iegūt uzticamu informāciju, ka vietējai uh, vietējiem iedzīvotājiem šāda zveja nāk par labu. To arī, par to arī liecina starptautisku iestāžu izvērst pētījumi. Mēs esam panākuši pozitīvus rezultātus. Pirmo reizi pašreizējā protokolā ir paredzēts pienākums Marokai ziņot par uh, labumiem, kos, ko iegūst iedzīvotāji katrā geogrāfiskajā teritorijā saistībā ar ekonomikas un vides jautājumiem iepriekšējā protokolu pagarināšanas mandēts mums nesniedz daudz manevra telpas iepriekšējo sarunu norises procesā. Vārdu sakot, mums nebija iespējas panākt labāku vieno, vienošanos saistībā ar ekonomisko un vidas jautājumu risināšanu. Taču tagad ir skaidrs, ka jebkuras sarunas nākotnē panāks labāku rezultātu. Galu galā šis pagaidu protokols ļāva turpināties zvejniecībai bez pārtraukšanas. Es zinu, ka daudzus tas nepārliecina, taču es gribētu jums tomēr atgādināt, ka Šis jautājums ir ļoti svarīgs vairākiem simtiem Eiropas Savienības eh, zvejas kuģiem, vairums no tiem ir nelieli. Jūlija padome pieņēma lēmumu, ka šis protokols tagad turpinās pagaidu režīmā un ir palikuši mazāk par trim mēnešiem pirms šī protokola termiņa beigām nākošā gada februārī. Un jūsu referents uh, Haglunda kungs un eh, Fragas kundze nav apmierināti ar to, ka parlaments var paust savu viedokli tikai tagad. To es saprotu. Taču mēs neesam pie tā vainīgi. Mēs darījām visu, lai šo procesu pātrinātu. Katrā ziņā esmu priecīgi par to, ka parlaments ir gatavs plenāra sesijā balsot par šo jautājumu bez tālākas aizkavēšanās. Un vēlreiz var apliecināt, ka šo, šī balsojuma rezultāti mums visiem būs ļoti svarīgi. Katrā ziņā mēs respektēsim parlamenta balsojumu, to es jums pavisam skaidri varu apliecināt. Jūsu balsojums nākošu trešdien tiks ņemts vērā no mūsu puses. Mēs to cienīsim. Vēl es gribu apliecināt to, ka mēs ļoti nopietni uztveram Haglunda ziņojumā iekļauto, iekļautās rekomendācijas un šajā ziņojumā norādītās problēmas un arī rezolūcijas priekšlikumā atainotie jautājumi, atainotos jautājums. Mums ir izdevies ievērojami uzlabot šo tekstu attiecībā uz juridiski, politiskiem un ekonomiskajiem aspektiem. Vēl es gribētu dažos vārdos pastāstīt par nesenājo, neseno notikumu gaitu Marokā un par to, kādas ir attiecības starp ES un Maroku šādā kontekstā jūsu lēmums šodien arī tiks izvērtēts. Pārmaiņas vēja, kas skāruši uh, vidusjūras dienvidu valsts, dienvidu piekras valsts attiec arī uz Maroku. Kāds ir komisijas novērtējums? Komisija vērtē, ka Marokā varas iestādes ir sākušas būtisku reformu procesu, izstrādājot jauno konstitūciju, kas palielina demokrātisko atbildību un arī cilvēku tiesību ievērošanu. Ir arī parad, tika arī noturēts parlamenta vēlēšanas, kas pie varas noveda jaunas spēkus. Eiropas Savienība visos līmeņos ir augstu vērtējusi šīs izmaiņas. Parlaments arī ir aicinājis ES atbalstīt demokrātisko attīstību. Marokā to mēs paturam prātā. Uh, pieņemot savus tālākos lēmumus. Kā jau sacīja pagājušajā mēnesī eh, Sivsaimniecības komitejā, komisija eh, gatavo priekšlikumu padomēji jaunajam mandātam. Sākumā mums jāgaida jūsu balsojuma rezultāti šo trešdienu, taču tad mums būs pārāk uh, maz laika, lai sagatavot mūsu priekšlikumu un pārāk maz laika jums reaģēt uz to. Tāpēc mēs uzņēmāmies šo institīvu, lai būtu gatavi, lai mēs būtu gatavi tādi, ja parlaments trešdien mums nosūt pozitīvu, parlaments strādā tālāk. Tātad mēs esam īstenojuši savu sagatavošanas darbu, ja jūs vēlties strādāt pie šī protokola tālāk, mēs esam gatavi sniegt savu ieguldījumu. Tad kādi ir galvenie parla, eh, parametri šajā jaunajā protokolā? Kas tur būs labs? Uh, Pirmkārt, ekonomiskais ieguvums. Mē, mēs uzskatām, tas ir svarīgi. Katram protokolam ir jānodrošina labāks eh, zvejas iespējas, kā arī vispārēji finanšu ieguldījumi, kas ataino finanšu ieguvumi, kas ataino eh, tirgus vērtību. To pieprasa arī citas komitejas šai parlamentā. Uh, Otrakārt, vides ilgspējība. Mēs noteiksim eh, zvejniecības eh, iespējas saskaņā ar vides datiem. Tālāk, starptautiskie aspekti, ņemot vērā Rietum-Sahāras teritoriālos ūdeņus, mēs respektēsim starptautiskos tiesību aktus. Ir vairāki veidi, kā to nodrošināt. Mēs strādājam pie visiem, visiem iespējamiem variantiem. Ja mēs iekļautu Rietum Sahāras ūdeņu, teritoriālos ūdeņus, tad mums būs jānodrošina stingrs uh, atskaites mehānisms, ka mēs nodroši ar, kas ataino to, ka mēs nodrošinām uh, ekonomiskos ieguvums vietējiem iedzīvotiem. Tās būs priekšnoteikums jaunajā protokolā mēs varētu īstenot pašreizējo protokolu un arī papildināt to ar debašu rezultātiem, kas iziet no parlamenta. Ja parlaments atbalstīs mūsu priekšlikumu protokolam, tad mēs spēsim sagatavot labāku protokolu šīs vienošanās ietveros. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, komisārie Damanakī. Tagad kolēģi Lēvina attīstības komiteja 2,5 minūtes. President, kom priekšsēdētāja komisārs Kons, dārgie kolēģi. Sahāras pašā vidū Māroka ir izbūvējusi vairāk nekā 2000 km garu uh, mūri. Uh, Eh, ko sargā 120 tūkstoši mm, zaldāti ar ieročiem. Eh, tāpat eh, tiek nodrošināta apsēdz, lai izvestu fosfātu resursus no valsts. Marokā tika veikta veikti uh, uzbrukumi mierīgiem iedzīvotājiem, pārkāpjot starptautiskos uh, nolīgumus. Šis Zivsārniecības nolīgums ar Rietum-Sahāras valdību patiesībā ir nelikumīgs, un tas ir pretrunā ar iepriekšējo komisijas atzinumu. Un tas ir jautājums par to, vai tiešām šis nolīgums ir pa, eh, dod kādu labumu Rietumu Sahāras iedzīvotājiem un vai tas ir noslēgts ar šīs teritorijas iedzīvotāju piekrišanu. 74% no Eiropas Savienības zivsaimniecības eh, flotes eh, veicu nozvēju Rietumu Sahāras ūdeņos, nekonsultējoties ar Rietumu Sahāras tautu. Dārgie kolēģis, esmu redzējusi atbildi uz šiem jautājumiem jautājumiem, ko komisija uzdeva pirms gada, un šī atbilde simtprocentīgi pierāda, ka Maroka neatzīst tādu lietu kā Rietum-Sahāra. Viņi pat nepiemina vispār šādu teritoriju. Un Maroka skaidri un gaiši pateica, ka viņiem šis nolīgums nav nepieciešams, jo viņu flote ir lielāka nekā Spānijas um, zvejas kuģu flote. Un uh, viņi patreiz jau uh, var palielināt uh, savu floti un palielināt uh, arī patēriņu. Un gan šo iemeslu dēļ, gan arī tādēļ, ka Eiropas eh, Savienības eh, kuģi eh, pārmērīgi noplicina zivu krājumus, tad šis nolīgums ir mēģinājumi leģitimizēt Marokas okupāciju Rietumsakārā. Un tas būtu kauns šim parlamentam un visai Eiropas Savienībai, ja mēs kā cilvēku tiesību aizstāvi un demokrātijas aizstāvi piekrist atbalstu šim kaunpilnajam nolīgumam. Paldies! Paldies eh, kolēģei Levinai. Tagad kolēģis Aponsī budžeta komitejā. Pusotra minūte. Jā, paldies priekšsēdētāji. Budžeta komiteja vēlējās, lai parlaments neatbalsta zivsarniecības nolīgums starp ES un Marokas karalisti. Es gribu precizēt, ka šis atzinums patiesībā praktiski nekādu nozīmi ne, nenestu, jo komisija jau bija noraidījusi, komiteja, budžeta komiteja jau bija noraidījusi budžeta prie, piešķiršanu tālāk šim priekšlikumam, šim nolīgumam. Un tomēr budžeta komiteja vēlas norādīt uz to, ka tā ir bāžas par to, ka šis jūras reģions tiek e, noplicināts. Un e, Marokas karaliste vēl ar vien e, bloķē pieeju zināmiem resurs, zivju resursiem. Balsojums budžeta komitējā no, nosūta skaidru vēstījumu komisijai un arī Marokai, ka Brīdī, kad uh, Maroka iestājas par demokrātiju, tai arī ir jādomā par rietumu Sahāras tautas uh, tiesībām. Paldies! Paldies kolēģim Alfonsī. Tagad politisko grupu pārstāvi vispirms, kad ir kungs divas minūtes. Priekšstādātāja kungs, komisārs kungs, dargie kolēģi. Es gribētu vispirms izteikties par pagaidu protokolu. Kā ēnu referents no savas grupas puses, es gribētu sacīt referentam šādi. Es ceru, ka šis ziņojums par tālāko zivsaimniecības protokolu atbalstu šī ziņojumā biju Eh, ēnu referents. Es ceru, ka mēs turpmāk varēsim apspriesties eh, biežāk nekā līdz šim. Es ar vienu jums esmu teicis, ka es esmu gatavs vadīt diskusijas ar jums. Pašreizējais visainiecības nolīgums starp Māroku un es ir jau par gadu paildzināts. Es gribētu jums atgādināt, ka nākošā gada 27. februārī pēc divām, pēc diviem mēnešiem, kā jau komisāri norādīja, šis nolīgums, eh, nolīguma termiņš beigsies. Jautājums ir par to, vai no, no šī nolīguma kaut kādu labumu gūst vietējie iedzīvotāji. Es aicinu mūsu uh, kolēģis balsot par šo uh, vienošanos. Uh, jo pateicoties tai mēs tālāk varēsim uh, vadīt uh, sarunas par tālāku nolīgumu uz jauniem noteikumiem. Un tas ir svarīgi visam šim reģionam demokrātisku pārmaiņu procesā. Maroka ir svarīgs Eiropas Savienības partners. Te mums ir jāpanāk vienošanās konkrētos punktos ar Aldes grupu Mēs e, vēlamies nosiltīt skaidru vēstījumu, ka mēs iestāmies pār vienošanos, kas nodrošinātu demokrātiju un arī ekonomiskus guvumus. Es gribu vēlreiz uzsvērt, mums jābalso par pagaidu vienošanos. Paldies! Paldies e, kolēģim Kadekam, un tagad e, kolēģi Rodust arī divas minūtes godātā komisāris kundze, godātais priekšsēdētāja kungs, mīļie kolēģi. Eh, Zivsaniecības nolīgums starp Eiropas Savienību un Maroku nodarbina parlamentu jau vairāk nekā gadu. Es esmu pārliecināta, ka tas turpināsies arī pēc rītdienas balsojuma. Nolīgums ir izvērts izteikties par ļoti emocionālu tēmu. Viss parlaments par nolīgumu runā, visām grupām pagājušajās dienās un nedēļās ir bijušas e, ļoti pretrunīgas diskusijas. Mīļie kolēģi, runa ir par zivsaimniecības nolīgumu, ko ir nepieciešams ļoti precīzi izanalizēt. E, ko nozīmē analizēt? Mēs zivsaimniecības komitejā esam pārliecināti, e, ka tas nav ekoloģiski ilgtspējīgs nolīgums. Līdzinājās debatēs tas, diemžēl, nav pieminēts, bet tas ir ļoti būtisks punkts. Ņemot vērā mm, pasaules okeānu katastrofālo uh, situāciju, Eiropas Savienība nedrīkst pārmērīgi noplicināt ne savus, ne citus ūdeņus. Arī ekoloģiski šis te uh, nolīgums neko nedod, jo nav situācija, kad ieguvējas būtu abas puses. Tāpat arī Rietumsahāras jautājums. Esmu pārliecināta, ir, e, ka visi uzskatām, ka nolīgumam ir jāatbilst starptautiskajam uh, Eh, tiesībām. Šo momentu protokolā nav, tāpēc to arī nevar atbalstīt. Mūs gan mierina, ka turpmākā viss ir jāmaina un mainīsies. Es to ceru un mēs palīdzēsim ar savu rezolūciju padomēju un komisijai eh, sarunas ar Maroku vest eh, pareizi. Vienīgais iemesls, kāpēc protokols būtu jāatbalsta, ir tas, ka tūliņ beigsies tā derīguma termiņš, un komisija lūdza mūs eh, neapgrūtināt jaunās sarunas un neradīt šeit pārtraukuma situāciju. Es eh, ceru, ka visas prasības eh, atspoguļosies jaunajā protokolā. Mēs to sagaidām un gaidām. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad kolēģis Devis pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, domāju, ka mēs varam vienkārši paskatīties uz uh, novērts izpētē, uh, uz novērtējumu ziņojumu, kurā ir skaidri un gaiši parādīts, ka tas ir visnerentablākais un visneveiksmīgākais no visiem nolīgumiem, ko Eiropas Savienība noslēgus. Šajā gadījumā mūsu nodokļu maksātāji katru gadu maksā 36 miljonus eiro. Par ko? Patiesībā Eh, šīs eh, zivis pat nenonāk eh, Eiropas Savienībā, tās tiek pārdotas Āfrikā vai Āzijā. Apmēram 80 kuģi regulāri uh, tur zvejo. Patiesībā mēs uh, subsidējām par mi milzīgos apjomos šos 80 kuģus. Un šie zvejnieki veic nozveju ūdeņos, eh, kur zivju krājumi ir pilnībā noplicināti un pārtērēti. Es domāju, mēs esam eh, pārliecināti, ka komisāri darīs visu, lai panāktu jaunu vienošanos, kas atbilstu sociālajām, ekonomiskajām prasībām attiecībā uz ilgtspējīgumu, kā arī eh, atbildīs visām vidas prasībām. Paldies! Paldies kolēģim Deivisam. Tagad eh, Rome vai Rueda pusotra minūte. Paldies. Protams, es esmu pret ne tikai paplašināšanu, bet arī atjaunošanu. Te ir juridiski, ekonomiski un ekoloģiski aspekti. Juridiski ir vienkārši. Maroka e, runā ar, par resursiem, kuri kā ir nepiedara. E, te varam izvēlēties tikai divas iespējas. E, vai nu teri, tiek izslēgti Rietumsaharas teritoriālie ūdeņi, kas līdz šim nav noticis, vai arī starptautiskā sabiedrība pastāv uz to, ka arī vietē vietējie iedzīvotāji gūst labumu un tiek izpildītas arī viņu vēlmes. Tā būtu jābūt saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Ekonomiskā ziņā tas ir katastrofāls nolīgums bez šaubām neviens neko neiegūst un viss ir tīrā izšķērdēšana. Un vēl drūmāk ir situācija ekoloģiskajā jomā. E, situācija būtu jāatspoguļo mūsu vēlmes. Mēs drīkstam nozvejot tikai pārpalikumus. E, Marokas teritoriālajos ūdeņos mēs piedalāmies pārnozvejā. E, Tas nozīmē, ka mēs palīdzam noplicināt e, krājumus, tāpēc mēs esam pret, mēs esam pret paplašināšanu un atjaunošanu manu minēto trīs iemeslu dēļ. Bez tam es uzskatu, ka ir e, labi, ja Eiropas uh, parlaments nepadotos Marokas spiedienam un tādējādi saglabātu ticamību. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs! Un tagad divar pus minūtes kolēģis Ferreira. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāras kundze. Ar priekšlikumu pagarināt nolīgumu komisija pati sevi ir eh, uzlikusi slazdu, eh, ņemot vērā pretrunīgo situāciju. Eh, komisija pasūtīja eksternam uzņēmumam novērtējumu un to apmaksāja. Novērtējums ir nepārprotami negatīvs gan attiecībā uz saimniecisko aspektu, gan liederību un eh, liederību Eiropas Savienībai, eh, kā arī zivju krājumu eh, saglabāšanu un uh, Eh, pozitīvos sekas eh, Mārokas eh, zivsaimniecības sektoram. Mēs redzam, tam nav bijis nekādas vērtības. Un tagad komisija griezās pie mums un teica, e, ka nolīgums ir e, vajadzīgs, bet e, nesniedza labu pamatojumu. Vēl drūmāk ir tas, kas atbalsta arī pamato mūsu negatīvo nostāju, jo nolīgums starptautisko tiesību kontekstā ir nelegāls. Un tad eh, vēl ir runa par dabas resursiem, par kuriem Maroka nekādi neatbildi, jo tā nav Marokas suverenitāte. Eh, kopš eh, starptautiskās tiesas lēmuma nekad nav bijusi Marokas suverenitāte atzīta pār šiem te ūdeņiem. Tāpēc arī būtībā ir pretruna ar apvienoto nāciju rezolūcijām, ir tīpaši 2009. gada rezolūciju. E, Rietumsahāras iedzīvotāju tiesības un grība ir pamesta novārtā visā visu procesu, visa procesa ietvaros, bet mums ir jādomā par starptautiskajām tiesībām. Mēs nevaram kaut ko pieņemt eh, tikai pamatojoties uz plīko apgalvojumu, ka tas nāktu par labu rietumu Sahāras tautai. Mēs neesam pret nolīgumu kā tādu, bet tomēr ir jābūt ierobežojumiem. Nu, līdz šim mēs esam snieguši savu atbalstu, bet mēs nevaram tā turpināt, jo tiek noplecināti dabiskie resursi, un to dara valsts, kurai tie nepienākas, un mm, mēs vēl uzmetamies viņiem par sabiedrotajiem. Paldies tagad kolēģi Senģū. Morocco has occupied Maroka okupējusi Rietuvu Sahāru jau kopš 70. gadiem, un ja šis nolīgums tiks noslēgts, tad Eiropas Savienība pārkāps starptautiskās tiesība normas. Mēs to zinām, ANO to zina, un pat Eiropas parlamenta juridiskais dienests to zina. Finansiālais eh, ieguldījums Marokai būs 36 miljoni eiro katru gadu. Eh, mēs eh, maksāsim viņiem par jau tā um, noplicināto zvejas resursu vēl tālāk noplicināšanu. Par spīti tam visām komisijai šķiet ir viena alga un tā vēl šo nolīgumu noslēgt. Um, Mēs eh, gribam, lai vietie iedzīvotāji gūtu labumu no tā, tādēļ es domāju, eh, ka eh, šis solis parāda to, ka Eiropas Savienība um, rīkojas pretrunā pašnoformulētajiem principiem, un, ta, un es domāju, ka ir nepamatoti steidzināt šī nolīguma noslēgšanu. Tas tikai vēlreiz pierāda to, cik zemu Eiropas Savienība vērtē demokrātijas vērtības pasaulē padomē. Paldies, paldies kolēģi Enju. Un tālāk došu vārdu Devis kungām jautājumam. You, like... Paldies, priekšsēdē. Es gribēju vaicāt godātiem kungām, kādu pierādījumu jums ir, ka um, ALDE grupa vēlas atcelt šīs debatas un sasteigt no līguma noslēgšanas, šķiet tas ir nepamatoti atbilde koordinātori eh, gribēja šo jautājumu eh, atrisināt bez balsošanas. Es pretrunā demokrātas principiem. Paldies kolēģim Enju. Un tagad politisko grupu pārstāvi beiguši runāt. Tagad eh, kolēģi Patrona Neves uz divām minūtēm lūdzu. Priekšsēdētāja kungs komisārs kundze šī te e, zivsamniecības politika un nolīguma ar trešajām valstīm ir būtisks e, e, zivsaimniecības politikas faktors. Nolīgums ar Maroku ir viens no nozīmīgākajiem Eiropas Savienības dienvidu flotē, jo tam ir arī politiskas sekas, tāpēc nedrīkstam aizvērt durvis. Partnerattiecību nolīgumi pieļauj to, ka ir iespējams eh, eh, turpināt zveju trešo valstu ūdeņos arī Eiropas flotei ar turienes lomiem tiek apgādāta arī Eiropa. Tas nozīmē, ka šiem nolīgumiem ir nozīmīga loma arī trešajām valstīm, it īpaši runājot par sociālo attīstību. Uh, Un, eh, protams, ka Eiropas Savienības pozīcija starptautiskajā līmenī ir jāatbilst kopējai zivsamniecības politikai, tīpaši tad, ja runa par jūras resursu ilgtspēju un zivju krājumu aizsardzību. Nok līgums starp Eiropas Savienību un Maroku Eh, tam ir pienākums aizsargāt eh, zivju krājumus, un tajā ir nepieciešama transparences klauzula, kas noteiktu to, ka zivju krājumu aizsardzība eh, ir attiecas arī uz kopienas kuģiem trešo valstu ūdeņos, un drīkst nozvejot tikai to, kas ir atļauts zivsaimniecības nolīgumam ir jābalstās uz ticamiem zinātniskiem datiem un ir jābūt spēcīgai kontroles sistēmai. Tāpat ir jāaizsargā kontroles e, sistēmas un iedzīvotājiem, vietējiem iedzīvotājiem ir arī jābauda labums no šiem nolīgumiem. Šajā kontekstā es varu tikai izteikt savu nožēlu par to, ka Eiropas eh, Savienība iesaka mm, to eh, lietas, eh, ka mm, būtiski vietējie iedzīvotāji tomēr nekļūst labumu. Paldies, priekšsēdētājs, un tagad kolēģi Milāna pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs tas ir slikts nolīgums, slikts pagarinājums un slikts rezultāts. Uh, Es domāju, ka tie ir e, trīs secinājumi, ko varam e, izdarīt šajā diskusijā. Šajā fāzē mums ir jāpieņem lēmums par to, vai komisija vai, vai komisāre, e, kura mūs lūdz atbalstīt nolīgumu, vai mums to patiešām darīt. Mums ir jāpaskatās, kas tad notiks nākamajos gados. Es nezinu, vai tagad būtu jāteic, ka mēs e, negribam nekādas attiecības ar Maroku. E, es šo tautu aizstāvu jau daudzus gadus, un es nezinu, vai mm, konfliktu varētu atrisināt fakts, ka līgums netiktu noslēgts. Mm, es eh, esmu tajā ziņā vienā sprātes ar Levenas kundzi, bet no otras puses es nezinu, kādā veidā zivsaimniecības nolikums var palīdzēt atrisināt problēmu, kas eksistē jau vairāk nekā 30 gadus. Es domāju, ka nevar jo te jau ir runa arī par eh, humāniem jautājumiem. Es saku jā rezolūcijai, jā pagarināšanai, jo rezolūcija ir nepieciešams eh, rezolūcija ir jādod spēks komisijai ieņemt cietu pozīciju sarunu laikā, lai jaunais nolīgums varētu izvirzīt jaunas prasības. Eh, un Eiropas Savienības ārlietu politika tik tam pārmē, piemērota. Tāpēc arī Eštons kundze ir jāstrādā. Paldies kolēģiem Milānām. Tagad kolēģis Vaigls vienu minūti. Spoštovani, predsedujoči, spoštovani kolēģi. Godātais priekšstādātāji, godātie kolēģi. Esmu vakar atgriezies no Tindufas. Es redzēju kādus labumus Rietumu Sahāras uh, iedzīvotāji guvuši pateicoties mūsu politikai un visiem tiem, kas uh, no visiem, no visu to puses, eh, kas apgalvo, ka vienošanās nākot par labu cilvēkiem. Šo, uh, šis, šī vienošanās ir jānoraida, es par to iestājos politisku, ētisku un starptautisku politisku apsvērumu dēļ. Šis nav kaut kāds vispārīgs eh, zivsaimniecības nolīgums. Tas ir nolīgums, kurā zvejniecības tīkli, tiesiskums un starptautiskie standarti tiks notverti. Rietum Sahāras iedzīvotāji cieši Marokas okupācijas dēļ, tāpēc mēs nevaram atbalstīs šādu vienošanos par zvejsaimniecību zvejošanu. Tas ir, eh, tā mēs nosūtīsim nepalīdz politisku vēstījumu. Paldies kolēģim Vaiglam, tagad eh, tavarēšu kungs uz vienu minūti. Paldies, kolēģi, kolēģis, mēs balsosim par nolīgumu kas ir īpašs nolīgums, jo daļa no mērķa ir attiecas uz okupētu teritoriju, kā to novērtēja apvienotās nācijas. Te ir runa par zivju krājumiem, par Marokas zivju krājumiem, bet ne tikai Marokas zivju krājumiem, bet gan e, arī Rietumsahāras tautas e, zivju krājumiem, kā Portugāles deputāts es atceros par Austrum Timoru, kur e, Eiropas Savienība ļoti bieži e, E, kopā ar Austriju un Indonēziju runāja par e, valsts, daļai okupēts valsts resursiem. Tāpēc šādu nolīgumu mēs nevaram atbalstīt. Eiropas Savienība izmantotu resursus, e, kurai, kuri tai nepiedar, vai arī pārņemtos no valsts, kurai tie nepiedara. Eh, līdz šim šī situācija nav izkoriģēta, un tāpēc nevar būt nolīguma ar valsti par resursiem, kur šai valstī nepieder. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājas. Eh, tagad kolēģis Matro Artrovēt pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Komisāres kundze ir skaidri un gaiši redzams, ka kaut kas nav kārtībā. Ja mēs decembrī eh, runājam par pagarinājumu, kas beigsies jau pēc deviem mēnešiem, mēs runājam par nolīgumu, kas ir svarīgs Eiropas Savienībai un zivsaimniecībai, eh, bet eh, tas jau nedrīkst būt kā iebildums. Uh, prasībām, kas saistās ar zivsaimniecību. Tāpēc es domāju, ka situācija ir neapmierinošana. Tā kā nolīguma ar trešajām valstīm ir tīpaši e, valstīm, kas ir mūsu kaimiņa attiecībās, e, tad ir ļoti svarīgi. Tā, e, ir nepieciešams jauns nolīgums. Tam ir jābūt eh, eh, sabalansētam un taisnīgam visām pusēm, lai arī mūsu eh, zvejnieki varētu turpināt darbu. Šim nolīgumam ir jābūt arī saimnieciskām un jāpalīdz sargāt vidi. Te ir nepieciešamas arī pozitīvas iespējas uz nodarbinātības un sociālo politiku. Uh, ir nepieciešams pastāvēt uz to, lai līgumā tiek izvirzīti nosacījumi, kura tiek ievēroti. Tāpēc es eh, gribu vēlreiz teikt, mums nav iebildumu pret Maroku, bet mums ir jāvar pieprasīt, lai nolīgumus tik ievērotu. To sagaida mūsu iedzīvotāji. Komisijai jādzird skaidra vēsts vediet sarunas labi, nesvārstieties un esiet caurspīdīgi, jo mums ir jāspēj atbildēt par sekām, kur nav bijuši labi, labi, labi piemēri. Paldies! Tagad kolēģi atļaujiet kolēģi Hartunga jautājumu, papildu jautājumu. Lūdzu, Hartungs. Uh, es gribētu uzdot jautājumu manam cienījamajam deputēm, kurš vairāk eh, iegūtu? Visas ES dalībvalsts vai tikai Spānija? Lūdzu. Jebkurā ja gadījumā es domāju, ka ja viena dalība valsts ir ieguvēja, tad ir ieguvējas arī visas dalība valstis. Paldies kolēģim, to atraversam tagad kolēģa Andreša Pareus pusotru minūti. Paldies, e, priekšsēdētāji kungs no sociālistiem un demokrātiem. E, es uzskatu, ka ir nepieciešams e, pieņemt pagarinājumu, jo pēc tam mēs varēsim izveidot labāku nolīgumu. Galu galā protokols beidzas 2012. gada 27. februārī, un tad mēs varēsim likvidēt negatīvos aspektus. Uh, bet pat labam tieši ņemot vērā jautājumu, kas tika uzdots nu pat, kā es varu teikt, ka 11 dalību valstis ir ieguvējis, tika um, Ziloņkala krastā arī Marokā un Sahārā tika radītas uh, jaunas darba vietas. Un tika runāts par eksportu. Te mēs uh, esam pieprasījuši eh, arī informāciju. Ekspoziņojumā saņēmām informāciju, ka tikai 10% tiek nozvejoti no tā, ko Eiropas Savienība varētu nozvejot. Mums ir vajadzīgs labāks un sabalansēts nolīgums. Eh, kā jūs, komisāras kundze, jau teicāt, eh, nolīgums pēc Lisabonas līguma, kur būtu papildus elementi par piemērošanu un starptautiskajām tiesībām. Bez tām nolīgums patiešām var būt liederīgs abām pusēm. Ir svarīgi, lai Eiropas eh, Savienība eh, šim te eh, asociācijas nolīgumam veltītu lielāku vērību, kā arī starptautiskajām tiesībām. Eiropa nevar skriet pakaļ notikumiem pasaules politikas gaisotnē. Tas ir svarīgi. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad noslēgumā vēl. Berman kungs, viena minūte. Paldies priekšsēdā manas kolēģis vārdā. Gribu izsveikt jūs. E Eiropas parlamenta juridiskais dienas ir e, secinājis, ka <laughs> šāds nolīgums ir nelegāls, tāpēc ka Maroku neievēro Rietumu Sahuāras e, neatkarību. Uh, tāpēc es būtu, e, Eiropas kopienai būtu vai nu jāatsakās no, šī, no, no šīs vienošanās, vai arī jāliedz izmantot rietumu Sahāras ūdeņu. Tāpēc aicinu Eiropas parlamentu nepiešķirt piekrišanu, nepiekrist šim nolīgumam. Nedrīkst pieļaut, ka turpinās vēniecība jau tā noplicinātos uh, ūdeņos. Uh, Ņemot vērā šos apsvērums, runātājs tiek pārtraukts. Paldies, kolēģi Birmani jums būtu bijis vēl daudz uh, laika, ja jūs būtu lasījis lēnāk. Jums tomēr vajadzētu arī ņemt vērā tulkus, jo, uh, ja jūs tā ātri lasāt, tad citās valodās nevar saprast, tik labi, ko jūs gribējāt teikt. Priekšsēdētāji kungs, es tiešām jūtos vainīgs tulku priekšā, kurš ļoti cienu, saka Berman kungs. Just Es vienkārši gribētu visiem kolēģiem teikt, ja jums ir sagatavoti teksti, tad lūdzu lasiet tos tā, lai viņus var saprast visās Eiropas Savienības oficiālajās valodās. Tagad brīvais mikrofons kolēģis Nikolēsku. Paldies, priekšstādātāji! Sīvsaimniecības nolīgums ar Maroku nebūtu nav partnerības nolīgums. Visi kolēģi jau uz to norādīja. Tas nav pareizi, tā nav pareizi vienošanās Eiropas Savienībai, jo te netiek eh, ņemta vērā dzīvi krājuma aizsardzība. Tas arī neievēro Pilsoņu tiesības ir steidzami jāstiprina mūsu, jāintificē mūsu dialogs ar mūsu kaimiņu valstīm tādām kā Turcija, piemēram, īpašā institucionālā ietvarā, piemēram, šādā uh, vidusjūras komitejā. Paldies! Paldies, kolēģi Nikolesko. Tagad kolēģi Regneri. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es esmu austriete, tā ir valsts bez jūras robežām, un es uzskatu, ka zivsaimniecības eh, partnerības nolīgums ar Moroku e, eh, nav kaut kas nesaprotams. Es esmu ieinteresēta par ilgtspējīgu e, zvejošanu un neesmu interesēta tukšās jūrās. E, ja mēs atbalstītu protokolu, tad mēs atbalstītu starptautisko tiesību pārkāpumus un ekoloģisko izšķirdēšanu apkarošanu ar 36 miljoniem eiro, kas katru gadu tiek izdoti šajā kontekstā, eh, un tas nav nekādā proporcijā ar darba vietu radīšanu. Šo naudu varētu izdot par inteliģentākiem nodarbinātības pasākumiem. Rietum-Sahārai ir jāsaņem taisnīga daļa eh, no nozvejas, un ir jānodrošina, lai nenotiktu zivju krājumu noplicināšana. Tas ir arī mūsu parlamentu vērtības. Paldies, paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad noslēgumā e, kolēģis Senčes. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Zivsēmniecības nolīgums ar Maroku ir spēka, jo tas tika automātiski atbalstīts Patiesībā termiņš ir beidzies tikai protokolam, un šis protokols nodrošina zvejniecības un kompensācijas iespējas. Tas tagad pagaidu kārtā tika pagarnāts, un Eiropas parlamentam tas tagad ir jāapstiprina, pamatoties uz Lisabons līgumu. Es iestājos par to trīs pamata apsvērumu dēļ. Galvenokārt tāpēc, ka mums ir labas attiecības ar Maroku, un nu, arī zvejniecība šai ziņā nav izņēmums. Un uh, te ir īpaši runa par uh, neprofesionālo zvēju. Mēs nedrīkstam uh, šāda veida cilvēkiem nelieli kuģu īpašniekiem laupīt viņu ienākumu avots. Un šis nolīgums arī iestājas par ilgspējīgu zvēju. Paldies! Paldies, kolēģi Sančes Presēdo. Līdz ar to brīvais mikrofons slēgts, un tagad komisāra Damanākī vēlreiz lūdzu. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatu, ka man tagad ir jāsniedz jums paskaidrojums. Es gribētu uzsvērt to, ka komisija ir jūsu priekšā, lai aizstāvētu kopīgās Eiropas Savienības intereses, mūsu Eiropas Savienības. Mm -hmm zivsaimniecības politika arī ir daļa no šiem, šo kopīgo interešu aizstāvības. Tāpēc es nevaru iestāties par šādiem argumentiem, ka vienai valstī tas nāk par labu un citai nē. Arī citi nolīgumi vienai valstī iet par labu vairāk nekā citiem. Turklāt mēs visi Eiropas Savienības iedzīvotāji patērējam eh, zivs pārtikā, un tāpēc mums jāuztur labas attiecības ar visām valstīm vidusjūras reģionā. Es saprotu, ka pat labāk mēs saskaramies ar krīzi, ar ļoti sarežģītu situāciju, taču šādi separātiski izteikumi nav pieļaujami. Tālāk, jā, komisiju interesē uh, Rietum-Sahāras iedzīvotāju tiesības. Tāpēc mēs izšķirāmies par pagaidu vienošanos Tāpēc mēs arī pieprasījām informāciju no Marokas valdības, lai tā mums sniedz pierādījumus, ka vietējie iedzīvotāji sniegs gūs labumu no tā. Tāpēc mēs arī mēģinām vadīt sarunas par jaunu vienošanos. Vi, katrā ziņā jūs jau par to dzirdējāt. Mēs mēģinām ar to panākt, un to es vēlreiz varu jums apliecināt, panākt to, ka ja mēs Eh, noslēgsim jaunu vienošanos, iesaistot arī Rietumsahāru, tad tur būs jauni noteikumi, kas paredz, ka vietējie iedzīvotāji gūs labumu no šīs vienošanās. Tātad šie jautājumi mūs interesē, taču lūdzu saprotiet, nav viegli atrisināt starptautisku problēmu ar šādas vienošanās palīdzību, un komisijai šī ideja nav pieņemama. Tātad būsim atklāti par šo jautājumu. Es esmu šeit, es jums visu paskaidrošu, un es esmu jūsu priekšā, un pavisam skaidri sacīšu. Komisija ņems vērā jūsu balsojumu, tāpēc lūdzu, es gribētu gūt skaidru atbildi. Vai jūs vēlaties jauno vienošanos? Es jums varu apsolīt, ka darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai nodrošinātu labāku vienošanos. Labāka vienošanās no, nozīmē ekonomiskus izdevīgums, vides apsvērumu ņemšanu vērā un tālāk saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Un tas nav vienkārši. Nav tik vienkārši, kā varētu domāt eh, no jūsu sacītā šeit. Tātad, lūdzu, es gribētu saņemt skaidru atbildi, jo šeit es redzu, ka viedokļi dalās. Es redzu šeit cilvēks, kas ir pret zivsaimniecības nolīgumiem kā tādiem. Citi akal ir pret šo konkrēto nolīgumu. Citi akal uzskata, ka mums ir nepieciešama labāk vienošanās. Jā, taču mums ir nepieciešama skaidra nostāja. Tāpēc nobeigumā es varu sacīt, ņemot vērā to, ka es jau esmu patērējis daudz laika. Komisija jau tagad gatavo, mēs jau gatavojam sarunas, sarunu mandātu nākošajai uh, vienošanās kārtai. Es jūs, jums varu apliecināt, ka nākošā vienošanās būtu labāka par iepriekšējo, ja mēs uh, pie tā nonāksim, taču mums nepieciešama parlamenta piekrišana, jo ja parlaments saka nē, tad mums nebūs jauns vienošanās, būsim atklāti par to, un tāpēc nemēģināsim slēpties pašais aiz saviem izteikumiem. Tāpēc es gribētu skaidru nostāju šajā jautājumā, un te es varu jums piekrist pagātnē. Vienošanās nebija ekonomiski labvēlīgas, un tās arī neņem vērā vīdes aspekts, tāpēc mēs vēlamies tos mainīt. Bet mums nepieciešams jūsu atbalsts mēs arī tad eh, tālāk mm, ņemsim vērā padomis lēmums, taču mums šāds vienošanās ir, šāda nolīguma ir nepieciešama. Mums nepieciešama šāda nolēmuma, citādi mēs būsim izslēgti, izolēti no šīs, šīm jomām. Paldies! Komisār. Paldies komisārai Damanekī, un tagad referents Haglunds divas minūtes. You, kol Paldies, kolēģi, par konstruktīvām debatēm. Es gribētu sacīt komisārs kundzei, ka es esmu ļoti priecīgs par to, ka jūs eh, cīnīsieties par labāku nolīgumu nākotnē, par to nav nekādu šaubu. Taču es nevaru piekrist jūsu secinājumu, ka mums jābalto par briesmīgo nolīgumu, uz ko visi jau norādīja. Tas vien, ka tas pavērs ceļu jaunam nolīgumam, nav pietiekošs arguments. Mums Saskaņā ar Lisabonas līgumu ir jāpieņem lēmums par pašreizējo protokolu. Mēs nebalsojam tagad par pro nākošo protokolu. Pašreizējais protokols ir slikts. Es balsošu nākošu gadu par labāku protokolu, ja jūs to sagatavosiet. To es jums varu apsolīt. Draugi, tika pieminēts, ka šis protokols īsteno e, e, nodrošina darba vietas. Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Es gribētu atgādināt, ka katra radītā darba vieta tiek subsidēta par 45 tūkstošiem eiro, vai tas tā tad būtu saprātīgi? Un patiesībā Maraka izmanto tikai 15% no šīm iespējām, tātad 85% paliek, 85 paliek neizmantot, ņemiet to vērā. Es saprotu, ka debats šeit grozās ap nākotnes protokolu. <clears throat> es domāju, visi šeit ļoti skaidri norādījuši uz to, ka mēs vēlamies panākt labu vienošanos nākotnē. To es arī saku Marokāņiem. Es priecīgs, ka komisāri arī šādi uzskata. Taču mums ir jā, jāieņem skaidra nostāja un jābalso par manu ziņojumu. Te nav runa par nākotnes protokolu, bet par pašreizējo protokolu. Tātad balsot pret to. Komisāri runāja par noteikumiem pašreizējiem noteikumiem. Nav nekā šau par to, ka deputāti uzskata, ka pašreizējie noteikumi nav apmierinoši. Eh, Zviedri, austrieši, eh, kīprieši, holandieši, somi kritizē šāds noteikums. Un es saprotu, ka arī padomē eh, viedokļi dalās, un es ierosinu balsot pret. Paldies! Vielen Dank, Herr Haglund. Die gemeinsame Aussprache ist. Tā, paldies, debates tagad ir slēgtas, balsojums nenotiks rīt, bet ceturtdien 11.30. Nākamais darba kārtības punkts - beigas kunga ziņojums par priekšlikumu Eiropas.